klausīšanas. Tagad došu vārdu komisāram at kandidātam. E, paldies, priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Man ir liels gods uzstāties šodien jūsu priekšā, kandidējot uz e, darbu jaunajā komisijā. Esmu pavadījis 13 gadus kā Eiropas parlamenta deputāts. Tie bija mani labākie gadi manā profesionālajā un politiskajā dzīvē. Es labi pārzinu Eiropas parlamenta darbu, augsti vērtēju tā vērtības, kas ir demokrātija, brīvība, tiesiskums, cieņa un līdztiesība, kas ir Eiropas Savienības pīlāri. Šīs vērtības mūs vieno kā demokrātus, kā eiropiešus un vienmēr ir iedvesmojušas manu darbu politikā un turpinās iedvesmot arī nākotnē. Par līdztiesību runājot, godējumie kolēģi, nesenajā vēlēšana kampaņā no manas puses izskanēja neveiksmīgs komentārs, kas varēja apšaubīt manu atbalstu līdztiesībai. Tas bija neveiksmīgs komentārs, attiecīgajā brīdī es par to lūdzu atvainošanos un vēlreiz atvainojos par to šobrīd. Nožēloju to. Esmu pārliecināts, ka līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem ir pamatpīlārs, lai veidot Eiropu, kas ir taisnīgāka un veiksmīgākā. Godējumi deputāti, gribu paskaidrot eh, informāciju, kas ir izskanējusi pēdējo dienu laikā. Es neesmu veicis nekādu grozījumu savā finanšu interešu deklarācijā kā komisārs. Un visas manas aktivitātes, vai tās būtu profesionālas vai politiskas, ir ska eh, pilnīgi skaidri atspoguļotas tajā. Attiecībā uz eh, parlamentāriešu deklarāciju informēju, ka es uh, izdarīju grozījumus pēdējā laikā, lai atspoguļotu mainījušos apstākļus. Pirmkārt, lai atspoguļotu akciju pārdošanu uzņēmumos Petrolis un Dukar, un zi, norādu, ka ne es, ne mana ģimene nesam si, e, tiešā veidā saistīti ar šo uzņēmumu. Otrkārt, apstiprināju, ka atkāpos no amata kā FAS fonda priekšsēdētājs pēc tam, kad kļuvu komisāra kandidāts. Tāpat esmu iekļāvis eh, vēlēšanu komitejas priekšsēdētāja amatu eh, partijā starp 2008 un 2011 gadu, kas ir norādīts arī interešu deklarācijā eh, komisijā un manā CV, kas iesniegs parlamentam. Dāmas un kungi, esmu iecerējis īstenot ar parlamentu intensīvu politisko dialogu. Un vienmēr būt gatavs sadarbībai visos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, kad jūs to skatāt par nepieciešamu, lai uzklausītu viedokļus e, un skaidrot situāciju, kā arī savstarpēji mācītos. Esmu pārliecināts, ka šāds dialogs palīdzēs pārvarēt nacionālos egoismus un veidot solidāru projektu. Tāpēc es apzinos to milzīgo atbildību, kas gulstas uz mani uzņemoties eh, klimatdarbības un enerģijas eh, komisārā matu. Šīs abas politikas eh, iezīmēs nākošo pauģu likteni Eiropā un ir ļoti nozīmīgas. Mana pārliecība ir nesatricināma. Eiropas Savienībai ir jābūt globālam līderim klimata darbību ziņā. Un mēs tikai tādā veidā varēsim panākt uh, pozitīvas pārmaiņas klimata ziņā. Esmu strādājis kā vides ministrs, un manas darbības vienmēr ir bijušas vērstas uz atbalstu cīņai pret klimata pārmaiņām. Esmu cieši sadarbojies ar komisāru Konniju Hedegārdi, kurai gribu pateikties par viņas veikumu un kuru labi pazīstu Un arī esmu no viņas mācījies, ka mums ir jābūt ļoti drosmīgiem un ambicioziem šajā politikā, dāmas un kungi. Manuprāt, ambicioza politika klimata pārmaiņu ziņā un noturīga enerģijas politika ir vienas monētas divas puses, tāpēc abas eh, kompetences vienam, kom, vienu komisāru portfelī eh, stiprinās iespējamos darbības instrumentus un garantēs darbību konsekventi un padarīs tās spēcīgākas un efektīvākas. Godējumie deputāti, Eiropas komisijas priekšlikums veidot 2030. gada ietveru klimatam un enerģijai ir lielisks uh, piemērs integrētai darbībai. Izaicinājumi ir ļoti daudz. Samazināt CO2 izmešu apjomu, veidot enerģētisku sistēmu, kas eh, nodrošinātu enerģiju pieejamu visiem, garantēt piegādes, mazināt eh, atkarību no enerģijas importa un veidot jaunas iespējas ekonomiskai izaugsmai un darba vietu veidošanai. Un tas viss ir iespējams tikai tad, ja pieliksim pūliņus, un mums būs viengabalains un efektīvs ietvers darbam. Godējumie deputāti, esmu saņēmis skaidru mandātu no komisijas eh, jaunievēlētā priekšsēdētājiem. Un šajā sakarā norāda, ka pirmkārt ir ļoti nozīmīgi vadīt cīņu pret klimatu pārmaiņām Parīzes samitā 2015. gadā. Tāpēc gribu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu to, cik svarīgi ir tas, kā Oktobra Eiropā dome ambiciozi runā par emisiju samazināšanu, energoefektivitāti un atjaunīgajiem enerģijiem. Mums ir jādomā par kolektīvu atbildību, ko mēs nevaram ignorēt. Mums ir jāpārveido Eiropas Savienība par pirmo spēlētāju atjaunīgo enerģiju ziņā. Tas ir ļoti nozīmīgi gan cīņā pret klimatu pārmaiņām, gan lai veidot noturīgas darba vietas. Un es gribētu, lai vārds atjaunīgās enerģijas būtu saistī, tiktu saistīts ar vārdu Eiropu. Tāpēc mums ir jādara viss, lai mēs varētu izmantot šīs enerģijas priekšrocības. Eiropai ir jākļūst par eh, visefektīvāko kontinentu enerģijas patēriņas ziņā. Uh, Komisijas jaunievēlētais priekšstādātājs Junkers skaidri norādīja, ka 30% energoefektivitātes līdz 30. gadam ir nepieciešamais minimums, un es esmu ieturies strādāt šajā virzienā. Šim nolūkam ir jāņem vērā, ka jāveido stabila enerģijas savienība, kas ir ārkārtīgi nozīmīga klimata politikas ziņā. Dāmas un kungi, mēs dzīvojam nemierīgos laikos. Aiz mūsu robežām pieaug nestabilitāte. Tas viss draud ar savām sekām. Tāpēc, manuprāt, viena no prioritātēm ir nodrošināt rudenī gāzes piegāžu drošību. 26. septembrī komisārs Otingers nāca klāja ar priekšlikumu, lai panāktu vienošanos starp Ukrainu un Krieviju šajā sakarā un izvairītos no piegāžu problēmām šo rudeni. Es ticu diplomātijai kā saprašanās instrumentam un ceru, ka veselais saprāts gūs virsroku. Eh, un tāpēc paļaujos, ka vienošanās tiks eh, panākta, godējumā deputāti. Eiropas neizsargātība energo atkarības ziņā ir taustām, tāpēc energo drošība. Tai ir jākļūst par politisku prioritāti. Šajā sakarā, kā klimatis, klimatdarbības komisārs un enerģijas komisārs, attiecīgā vicepriekšsēdētāja vadībā, esmu iecerējis strādāt, balstoties uz sekojošiem pilāriem. Pirmkārt, enerģijas patēriņa mērenība. Mums ir jāturpina uzlabot energoefektivitāte pēc 2020. gada it īpaši ēkās, transportā un citās nozarēs, tā skaitā rūpniecībā. Otrkārt, jāizveido paties vienots eh, enerģijas tirgus un jāpanāk sa, e, starp savienojumi, pilnīga integrācija visās dal, dalībvalstīs, lai neveidotos nepievienotas saliņas. Treškārt, mums ir jāsamazina Eiropas Savienības e, energoatkarība, meklējot jaunus e, importavotus un ceļus. Mums ir jāparedz reģionālās enerģijas plūsmas, dienvidu koridoru izveidošana, uh, būtu ļoti nozīmīgi, lai varētu diversificēt un nodrošināt piegādes. Ir jāveic inovācijas un uh, izpētes jaunām tehnoloģijām. Īpaši ir jādomā par izmaksu samazināšanu un jauno tehnoloģiju ieviešanu ar zemogļu saturu. Tāpat mums ir jāpalielina sava enerģijas ražošana Eiropas Savienībā, un arī mums ir labāk jākoordinē nacionālās enerģijas politikas un jāpanāk tas, lai Eiropa runā ar trešajām valstīm vienā balsī. Bez tam Eiropa ir vajadzīga jauna kopīgās enerģijas pārvaldības eh, politika, lai nodrošinātu patiesu reģionālu enerģētisku sadarbību. Dāmas un kungi! veidojot 2030. E, gada ietvaru, gribu piedāvāt dažas, dažus konkrētus priekšlikumus. Mana prioritāte būs izveidot tirgus stabilitātes rezervi un esmu iecerējis stiprināt emisiju tirsniecības schēmu, lai nospraustu jaunus mērķus pēc 2020. gada. Tāpat esmu gatavs vienmēr veidot politisku dialogu ar jums attiecībā uz eh, jauniem mērķiem, CO2 izmešu samazināšanas ziņā, lai nodrošinātu to, ka ir iekļautas visas nozares. Runājot par transporta jomu, vajadzēs pakāpeniski koriģēt visas sistēmas, lai rastu nepieciešamo eh, līdzsvaru. Visbeidzot, pārēju zemoglekļa ekonomiku, tā ir jāiet roku rokā ar investīciju eh, izpēti un inovācijām. Dāmas un kungi, izklāstītās prioritātes ir ļoti nozīmīgas cīņā pret bezdarbu, tīpaši jauniešu bezdarbu, un šajā sakarā jaunievēlētais eh, komisijas priekšsādātājs Junkars nāks eh, klajā ar prie, jaunu priekšlikumu un nodarbinātības paketi tri, un investīcijām 300 miljārdu apjomā. Šajā sakarā būs nepieciešams liels koordinācijas darbs, kā arī gribu nodrošināt, e, gribu vēlreiz teikt to, ka ik viens cilvēks uz pasaules, ik viens nostūris, ik viens uzņēmums, ik viena mājasēmniecība saskārās ar klimatu pārmaiņu sakām, un mēs šī, šīs parādības priekšā nedrīkstam apstāties. Un tagad es būšu gatavs sniegt jums atbildes uz jūsu jautājumiem. Ceru uz jūsu atbalstu. Paldies!